ir rezolūcija par Krieviju. Konkrēti Estona Kohvera, Oļega Stancova un Aleksandra Kolčenko gadījumi. Esmu informēts, ka, ka deputātam Brokam ir paziņojums. Uh, that, that's on Azerbaijan, sorry. Be... Vainojiet, tas būs par Azerbaidžānu. Amenda. It's on Azerbaijan. Um, avem amendamentul 3 prin ridicare de mâini. Pentru? Ir trešais grozījums iesniegs paceļot rokas balsojiet. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Pirmais un otrais grozījums. Paceļot rokas, kas par pret atturas. Sākam balsot elektroniski, lūdzu, par šo pašu, pašiem pašiem grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju kopumā. Tas ir personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta rezolūcija. Pārējām pie nākamā punkta. Tā ir rezolūcija par Angolu. personāls balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Pārējām pie rezolūcijas par Azerbaidžānu uh, man uh, saka, ka Broka kungs vēlas uh, teikt uh, runu. Es domāju, ka nu šeit neviens neapšauba to, ka Azerbaidžānu ir jākritizē cilvēktiesību pārkāpumu dēļ, stingri jākritizē. Tāpēc e, es arī uzskatu, ka šī rezolūcija ir laba. Bet no otras puses, steidzamības jautājumi nav izmantojumi, lai uh, politiskas e, intereses īstenotu. Ja šie jautājumi būtu jāskata komitejās, Vai mēs šo, piemēram, enerģētikā mums ir nepieciešama dienvidu līnija vai nē? Vai arī atstāsim Krievijai apgādi ar energoresursiem e, Eiropas virzienā? Ir nepieciešams konsultēties Eiropas parlamentā ar atbildīgajām komitejām. Tāpēc es vēlos jūs aicināt ņemt to vērā un izņemt attiecīgos punktus no šīs rezolūcijas. Ir nepieciešama konsultācijas vispirms. Mēs nevaram uh, trešdien eh, izdiskutējot, eh, ceturtdien ātri nobalsot par to, vest sarunas par Ķīnu vai nē. Bet Azerbaidžanā, ja kāds atsaucas uz Krieviju un Ķīnu, ir jāizslēdz. Šis nav profesionāls veids, kā palīdzēt cilvēkiem uz vietas un īstenot mūsu intereses. Tāpēc aicinu izņemt šo jautājumu no dienas kārtības. Deci, uh, domnul Broc a făcut sugestia. Broka kungs ierosina grozīt darba kārtību. Es aicinu politisko grupu pārstāvjiem, kuri ir pret šādu ierosinājumu, izteikties. Ja. Frankamente, domnul Presidente, no noka... priekšsēdētāja kungs Atklāt runājot, es nesapratu, kāds tad ir priekšlikums vai svītrot atsevišķu rezolūcijas punktus vai darīt kaut ko citu. Ja ir runa par atsevišķu punktu svītrošanu, nu tad uh, ir jābalso. Mēs visi esam saņēmuši vienu un to pašu dokumenta tekstu. Ja runa ir par balsojuma atlikšanu, tad mēs pret to iebilstam, jo vēlamies, lai notiktu balsojums par cilvēku tiesību situāciju Azerbaidžānā, un mēs uzskatām, ka parlamentam ir jāpauž savs viedoklis. Priekšsēdētājs, paldies! Es sapratu, ka Broka kungs lūdza grozīt darba kārtību. Un es šo jautājumu uzdodu politiskām grupām. Vai jūs piekrītat vai nepiekrītat ierosinātajam grozījumam darba kārtībā? Lunačeks kundze. Paldies priekšsēdētāji. Divas lietas. Pirmais. Es saprotu, ka šobrīd nav iespējams mainīt darba kārtību. Tā man saka atbildīgie dienesti. Es sapratu, ka ETP vēlas balsojumu atlikt. Otrkārt, ETP piedalījās ēnu referentu konsultācijās un ir paredzēts uh, balsojums par daļām atsevišķos punktos. Atlikt balsojumu nav iespējams, bet jūs varat iesniegt mutiskos grozījumus, bet neko vairāk nevar darīt. Mana grupa iebilst pret balsojumu atlikšanu un uh, Uh, pret uh, noteiktu punktu svītrošanu, kas iespējams tikai mutiskiem grozījumiem. Paldies! Domnul Brok. Broka kungs. Vienkāršākais jau būtu ļaut parlamentam pašam par to izlēmt. Debats taču ir notikušas, darba kārtība netiek mainīta, tiek atlikts tikai balsojums. Tā ir parasta prakse. Dažādu iemeslu dēļ ir arī iepriekš atlikti balsojumi. Es nesaprotu, kāpēc tas nav iespējams šoreiz. <clears throat> Mākslīgi ierobežojumi absolūti nepalīdz. Ja vairākums eh, parlamentārieši vēlas atlikt šo balsojumu, tad tā arī daram. Un tad daram to pēc 14 dienām vai nākamreiz, kad esam Strasbūrā. Uh, vai septembra otrajā plenāras sēdē. Manuprāt, tas ir pats vienkāršākais e, šādi rīkoties un atrast risinājumu. Un tad mēs ar lielu vairākumu varēsim cilvēktiesību pārkāpumus Azerbaidžānā nosodīt. Tas taču ir mūsu visu interesēs. Astoņas dienas jau tur neko nemaina. Es varētu jums ļoti daudz paskaidrot, kāda, eh, kāda būtu negatīvā reakcija, bet nu tagad, eh, acīm redzot, mums nepaveicās. Deci, deci, în această situație. Tātad šādā situācijā mums ir divas iespējas. Viena būtu svītrot šo darba kārtības punktu Nu, tas nav iespējams, jo šeit ir runa par steidzamības kārtā izskatāmiem jautājumiem. Un otrs risinājums būtu grozīt darba kārtību. Es ievēroju reglamentu. Tātad otrā iespēja būtu grozīt darba kārtību, bet tā ir nepieciešama visu politisko grupu piekrišana, bet ir vismaz viena politiskā grupa, kura pret to iebilst. Vai ir vēl citi kolēģi vēlas uzstāties? Marijas kungs. Priekšsarētāja kungs. Priekšsarētāja kungs. Šeit taču viss ir ļoti vienkārši. Predas kungs arī piedar pie šīs rezolūcijas autoriem. Viņš sacīja, ka EPP prasīs balsojumu atlikšanu. Par to mums arī ir šobrīd jārunā. Un tad nobalsojam par to, vai mēs atliekam vai neatliekam balsošanu. Viss taču ir vienkārši. Majam, majam doj kolēģi. Uh, Man vēl divi kolēģi ir lūguši vārdu. Valenciāno kundze.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 Mēs esam devuši vārdu vieniem. Priekšsēdētājs. Steidzamības jautājumi tiek likt uz balsošanu pēc to apspriešanas. Un vienmēr, kad tautas partija atsakās piedalīties saprātīgā diskusijā un zaudē, tad tas notiek. Ir bija ļoti daudz laika, lai visu izrunātu. Daudz cilvēku gaida uz mūsu lēmumu. Eh, šajā lietā ir jābalso šodien. Domnul Corao a solicitat să ia cuvânt. Corao, kungs, arī lūdzu vārdu. Es vēlētos atbildēt Broka kungam, kurš sāka, ka uh, šeit ir nevis reglamenta jautājums, bet politisks jautājums. Patiesībā man šķiet absurdi tā teikt, ka šeit ir runa par politisku jautājumu, kas nav apspriests uh, komitejā, bet attiecībā uz Krieviju tā tas it kā nav. Tātad šeit ir mums dubult standarti. Par Azerbaidžānu var pieņemt, uh, tātad šī rezolūcija sagatavot, tad ir jābalso. Harms skundzei vārds. Doamna Harms este ultima care a cerut și după aceea vom comunica. Harmsas kundze ir pēdējā, kur lūgusi vārdu, pēc tam teiksim, ko darīsim. Es vēlos izteikties par uh, procedūru, par reglamentu. Es sapratu no priekšsarētāja tā, ka mūsu darba kārtība, uh, eh, parasti mūsu reglaments neļauj balsojumus par steidzamības jautājumiem, tad, kad debats ir jau notikušas, uh, pēkšņi atcelt balsošanu. Ja tā tik tiešām ir, un parlamenta eh, dienesti tā to izskaidroja pirms balsošanas, tad Broka kunga prasītā balsošana eh, pēc reglamenta nemaz nav atliekama. To arī jūs sacījāt, priekšsarētāji kungs. Pentru, ka este vorba de urģi. Tātad. Šeit ir runa par steidzamiem skārtā izskatāmiem jautājumiem. Tas nozīmē, ka būs jābalso un vienīgais veids, uh, kā varētu atlikt balsošanu, būtu darba kārtības grozīšana, bet tam būtu vajadzīgs visu politisko grupu atbalsts. Šādas vienprātības mums nav, tādēļ pāriesim pie balsošanas. Un mēs balsosim par septīto punktu par. Kas ir pār? Tātad šeit balsojam divās daļās. Kas ir par pirmo daļu? It's no manipulation. Šeit nekādas manipulācijas nenotiek, saka priekšsēdētājs. Tieši tā tas ir ierakstīts balsošanas sarakstā. Tātad vēlreiz. Balstosim uh, vēlreiz. Septītais punkts divās daļās uh, par pirmo daļu. Celiet rokas, kas ir par, kas pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa kas par pret atturas pieņemta. Otrais grozījums, kas par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīt šis grozījums. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balstot. Noraidīts. Noraidīts. Pārējām pie trešā grozījuma. Kas par pret atturas noraidīts. Uh, Orģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Sākam balsot elektroniski, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemt. Pirmais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. punkts ordināli teksts uh, par pret atturas pieņemts. 19. punkts, uh, oriģināla teksts, dalīts balsojums, pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret pret atturas pieņemta. 22. punkts, oriģināla teksts, ir iesniegts mutisks grozījums Šākas kundze vārds jums. Paldies. Tātad šeit ir tikai labojums, lai nebū, tātad jāsvītro pēdējais uh, teikums šajā tekstā attiecībā uz vēlēšanu novērošanas misiju. Vai kāds iebilst pret šo grozījumu? Labi, balstojam. Kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Apsvērums M, kas par pret atturas pieņemts. Balsojam par šo rezolūcijas projektu kopumā, kas par pret atturas. Es vēlētos pārbaudīt rezultātus, tādēļ balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Treciem la urmă. Pārējām pie nākamā darba kārtības punkta - migrācija un bēgļi eiro. Sestais grozījums - personāls balsojums - sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais punkts. Divās daļās. Abas daļas personāla balsējums par pirmo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Sestais punkts. Trīs daļās. Personāla balsojumi. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Septītais grozījums. Kas par? Pret atturas noraidīts. Astotais grozījums par pret atturas noraidīts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Devītais punkts, orģināla teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. apstiprināts. Ir iesniegts mutisks grozījums. Tās autore ir Koraca Bildes kundze 11. punktā. Vārds jums. Jā, īsi. Es domāju, ka visi varētu piekrist vienkāršam grozījumam 11. punktā par kopējās patvērums sistēmas īstenošanu, tātad ņemot vērā bērnu intereses. Paldies! Există opoziție la acest amendament? Vai ir kāds, kurš iebilst pret šādu grozījumu? Tad balsojam par šo punktu ar grozījumu, kas ir par pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balstot.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 Tātad šobrīd mēs balsojam par 11. punktu ar Koracas Viltas kundzes mutisko grozījumu. Doamna Korac, aveți cuvântul. Korac kundz vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Es gribu precizēt. Runa nav par 11. grozījumu, runa ir par 11. punktu, kam ir pievienots mutiskais grozījums, ņemot eh, vērā bērnu intereses. Vai vēlties, lai nolastu visu šo punktu kopumā? Es domāju, saka priekšsēdētājs, ka visi zina, kāds tad ir šis teksts. Dedicare de lei. Vom votā elektroniski. Tā tad mums tagad notiks elektronisks balsojums par 11. punktu, iekļaujot koracas bildes mutisko grozījumu. Beidzam balsot! Adoptat. Pieņemts. Pārējām pie 12. punkta un 11. grozījuma personāla balsojuma sākam balsot.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 Sākam balsot. Votul este închis. Beidzam balsot. Noraidīts. Divpadsmitais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trīspadsmitais grozījums par pret pret atturas noraidīts. Pirmais uh, grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums par pret atturas noraidīts. 15. punkts, sākotnējais teksts, divās daļās personāls balsojums. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 15. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums J. Ordināla teksts, divas daļas, pirmā daļa, kas par otrā daļa, vēs pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. Par rezolūcijas uh, projektu kopumā personāla balsojums. Beidzam balsot. Pieņemt. Pārējām pie nākamā balsojuma. Tā ir Eiropas Savienība loma tuvo austrumu miera procesā. Procedūras jautājums. Es atvainojos par šo novēloto uzstāšanos. Es gribu pievērst uzmanību pirmām grozījumam, ko iesniegusi EKR. Tas ir ļoti bīstams grozījums. Šeit ir runa par divām valstīm, divām tautām. Šeit ir, uh, tas var novest pie etniskās tīrīšanas. Es gribu atgādināt, ka 20% Izraels pilsoņi ir arābu izcelsmes un es a, uh, nedrīkstam a, uh, sabojāt mūsu parlamenta reputāciju, balsojot par šādu grozījumu. Din, din, din punct de vedere politic, pot... Jā, politiski eh, es varu saprast šādu eh, izteikumu, bet es īsti nesaprotu, ko citu jūs ļoti vēli eh, piesakat šādas izmaiņas, un mēs nevaram pieņemt šādu grozījumu. Tas nozīmē, ka situācija ir viennozīmīga. Tāpēc balsojam. Pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Labi, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atturas Neviens neturas. Labi, tātad rezultāts noraidīts. Otrs, otrais grozījums, kurš par? Pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudam arī šo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. Balsojam personāla balsojumā par rezolūcijas, par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemt. Tālāk stāvoklis Baltkrievijā. Sestais punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Tālāk personāla balsojumā pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsojam par rezolūciju kopumā. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemt. Tālāk ziņojums. Uh, par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju cīņā pret bezdarbu Lope Fontaņē. 19. punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 20. punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 22. punkts, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 29. punkts divās daļās, kur, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 31. punkts divās daļās.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 Pieņemts. 51. punkts. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums M divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Tālāk par rezolūciju kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Raportul de la Baiova. Tālāk Dlabajovas ziņojums konkurētspējīga ES darba tirgus veidošana 21. gadsimtā. Pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sākotnējais teksts tālāk pirms trešā punkta divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Pieņemts. Astotais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais punkts tālāk, divās daļās. Pirmā daļa, kurš par,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 Pieņemts. Pirms 19. tālāk par, pret, atturas, pieņemts. De 19. sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 38. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 50. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piecdesmit pirmais punkts. Divās daļās. Pirmā daļā kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. 54. divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otra daļa par, pret, atturas, pieņemts. 57. divās daļās, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 59. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 67. divās daļās, pirmā daļā, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. divās daļās. Pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pirms 71. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts, 71. personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. kurš par, pret, atturas, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 74. punkts divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 81. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Labi, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 82. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 84. divās daļās, pirmā daļa par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 85. pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojumā, sākam balsot. Beidzam balsot.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 pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 97. divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 98. divās daļās, pirmā daļa par, pret pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 102. punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 106. Četrās daļās visas personāla balsojumā. Pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. Nu, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais citāts, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais, kurš par?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 Labi, labi, pārbaudam otro daļu F apsvērumam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad apsvērums H tagad. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par rezolūciju personāla balsojumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trecem acum la raportul Crist. Tālāk. Nākamais ziņojums ir Kristogonos ziņojums. 30. un 31. igadējas pārskats par es tiesību aktu piemērošanas pāraudzību. Piektais personāla balsojumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais divās daļās, pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par? Pret, atturas, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Tātad pārbaudam otro daļu devītajam punktam, beidzam balsot. Noraidīts. 21. punkts divās daļās, abas personā balsojums, pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. punkts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts par rezolūciju kopumā, personāla balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam eh, referentus.